beidzies ar negatīvu rezultātu. Ir tīpaši žēl, tāpēc, ka mums ir bijis pēdējo mēnešu laikā šajā jautājumā diezgan liels progress. E, tagad es pasvītrošu elements, kur mēs vienojāmies un kur, ja tie būtu pieņemti, tad tas būtu milzīgs uzlabojums mūsu likumdošanas sistēmā. Tad vispirms centralizētā apstiprināšanas procedūra jaunai pārtikai, tālāk nano materiālu definīciju, kā arī prasība marķēt visus ingredientus, kas ieiet nano materiālu definīcijā, tālāk tradicionālā pārtika no trešajām valstīm, lai atvieglotu tirgus piekļuvi šiem produktiem, un tad uh, nepieciešamība operatoriem mainīties ar zinātniskiem datiem par dažādiem testiem, kas veikti ar dzīvniekiem, lai ierobežot pēc iespējas mazāk, pēc iespējas vairāk šo testēšanu. Tad šie uzlabojumi eh, katrā ziņā virzīt uz priekšu šo institīvu bez kādiem kompromisiem. Es domāju, ka šim dosijai ir nepieciešama saskaņota rīcība, lai mēs varētu visus šos uzlabojumus realizēt bez, bez aizkavēšanās. Mums ir jādomā par patērētāju aizsardzību un inovācijām šajā sektora. Tāpēc es ļoti ceru, ka mēs varēsim notvērt šo sarunu tempu un varēsim arī nonākt līdz priešlikumu atrisinājumam. Godājumie! Ja deputāti, tad mūsu neveiksmē ar šo dasjē ir notikusi neraugoties arī uz pozitīviem soļiem, kas ir panākti. Un komisija joprojām grib turpināt darbu ar 2010. gada oktobra ziņojumu, un tajā ziņojumā bija sekojušas idejas. Vispirms pagaidu iesaldēšanu uz pieciem gadiem, klonēšanas tehnikas lietošana Eiropas Savienībā, tālāk aizskavēt piecus gadus klonētās produkcijas importu, strādāšana pie izsekojamības sistēmas attiecībā uz embrijiem un arī patika no, klon, no kloniem. Un uh, mums ir bijis zināms uh, progress arī izlīgums sarunu laikā, bet ir skaidrs, ka klonēšanas jautājumā mums tomēr ir jāpanāk tāda vienošanās, ko mēs varētu arī īstenot, tāda vienošanās tai ir jābūt proporcionālai un pamatotai. Un komisija ir gatava nākt lejā ar visaptvarošu priekšlikumu pēc ietekmes izvērtējumu. Priekšstādātāji, godājumie deputāti, es eh, atbalstu Pitēlas kunga ierosinājumu. Mums ir kopā jādomā par nākamajiem soļiem, un esmu gatavs runāt ar jums un ar padomi par eh, iespējamiem scenārijiem, kas ļautu mums atrisināt šos jautājumus jautājumus, lai mēs nonāktu pie pozitīva rezultāta. Mums jāstrādā kopā, un tāda kolektīva domāšana tā ļaus mums strādāt ar abiem dosjē, lai mēs varētu dot visu, ko vēlas mūsu patērētāji. Paldies! Tālāk došu vārdu grupu runātājiem vispirms no PP Ajūza kundze. Paldies, priekšēdātāji! Sākumā es gribētu teikt paldies Lietāras kundzē un Ungārijas prezidentam, komisāram Dalī un uh, darbiniekiem par ieguldīto darbu, ko viņi veikuši. Šis uh, būtiskais ziņojums nevarēja tikt uh, pabeigts viens prasības dēļ, proti, marķējumu. Tas ir arī temats, kas ļoti interesē plašas līdzekļus. Es gribētu teikt, ka mēs esam palētuši garām iespējas pēc soli uz priekšu. Pārdeks produktu ražošanai tagad ir jāstrādā ar novecojušamies noteikumiem. Un mums par to jā, jānes atbildība. Mēs uh, tagad nevaram prasīt to, kas. Uh, nes uh, sev līdz pārāk lielas administratīvās izmaksas. Mēs to nevaram arī uzlikt trešajiem, mēs nevaram pieņemt arī likumus par lietām, kuras mēs pēc tam nevaram īstenot, gluži vienkārši, jo mēs vienkārši apmānītu patērētājus. Īsi, gribu teikt, ka mēs neesam panākuši vienošanos. Nav jau runa tikai par to, cik daudz uh, paudzēs ir jāmarķē klonāts izcelsmes pārtiks produkti, ir runa arī par trešajām valstīm un arī par citiem jautājumiem, kuros varēja sasniegt vienošanos. Tas ir svarīgi patērētājiem, lai tiktu rasts risinājums. Un pārtikas ražotājiem ne tikai raugoties uz iekšējo tirgu, bet arī uz sabiedrības veselību un tās noteikumiem. Tagad ir izstrādāts jauns priekšlikums, gribētu aicināt komisiju izstrādāt tādu priekšlikumu, likumu došanas aktu, kas balstītos uz pārtiks produktu drošumu un zinātniski pamatot informāciju. Komisārs Dalī šeit eh, parlamentā vairāk reiz ir izteicis, ka šāds priekšlikums tiks izstrādāts. Ceru, ka tas būs pēc iespējams ātrāk. Paldies sociālistu vārdā, tagad eh, Leinen kungam vārds. Priekšēdētāji, padomas, priekšēdētāji kolēģis un kolēģi. Ļoti daudzās debatās esmu bijuši šeit klāt parlamentā, bet šī samierināšanās procedūra no septiņiem vakarā līdz septiņiem rītā šīs 12 stundas paliks vēl ilgi prātā. Tā bija tāda īpaša kvalitāte. Un, diemžēl, uh, mēs tā kā no divām svešām planētām bijām ieradušies. Manuprāt, uh, parlaments pārstāvēja skaidri patērētā intereses, un viņi paturējām acīs cilvēku intereses, un vispārējie raudzījās uz gaļas ražotājiem un lauksaimniecības uzņēmumiem. Un tādēļ, ka bijām tik atšķirīgi, mēs nevarējām vienoties. Žēl, jo tagad ir radies vakums eh, pārtiks produktu likumdošana Eiropas Savienībā, un šo vakumu ir pēc iespējas vairāk jāizpilda. Manuprāt, eh, ir pilnīgi skaidrs, kā Pitēlis kungs, kā priekšādājušai grupai un uh, Eh, no mūsu puses mēs esam nu tā kā vilkuši uz vienu pusi, un tagad vajadzētu spērt nākamo soli, mums ir šis caurums jāizlāpa. Es ceru, ka komisāri Eh, kungs dalīja, jums ir uh, divi priekšlikumi. Viens jaunajai pārtikai, tur mēs it kā eh, vienojam par to, kas ir nanomateriāli un uh, kāda būs uh, centralizētās procesa autorizācijām par importu no trešajām valstīm. Un otrs jautājums blokus attiec uz klonēšanu. Mēs dzirdējām, ko jūs teicāt. Mēs nevēlamies šādus produktus Eiropas uh, tirgu vismaz. Uh, Mēs vēlamies, lai ja kaut kas tāds ir, lai tiktu marķēts, lai būtu patērēm izvēles tiesības. Uh, Parlaments ir gatavs strādāt. Es ceru, ka jūs trīs izteiksiet priekšlikumu. Paldies. Merci, monsieur Lenin. La parole est maintenant pour les libéraux. Tālāk Lepāža kundze no liberāļu un demokrātu grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu Lainen kungu, Jatars kundzi un citiem kolēģiem pateikties par to, ka viņi turējās pie pozīcijas un cīnījās ļoti ilgi šajā sarežģītajā trialoga. Un jāsaka, pozitīvais šajā dosjē ir tas, ka parlaments bija vienotās pozīcijās, centās aizstāvēt patērētāju tiesības, un tieši iemesla dēļ mēs esam ievēlēti. Un mēs meklējam, kas ir atbildēt atbildīgs. Kāpēc mēs esam nonākuši pie tādām sārunām, kur parlaments ir gatavs runāt un piedalīties? Mēs liekam uz galda savus jautājumus un mēs domājam par to, ka mums ir jāsargā kaut kas tāds, kas ir saistīts ar cilvēku pamattiesībām. Šeit ir arī nepareizi argumenti izmantoti. Šeit nav jautājums par to, ka šeit ir kaut kādas pretrunas ar kaut kādiem starptautiskiem likumiem vai kaut kādām juridiskām normām. Es uzskatu, ka ir iespējams visu izdarīt, vienkārši attiecīgie citi cilvēki negribēja rīkot rīkoties tā, kā mēs teicām, un Džo Lainen kungs jau arī par to teica. Un tagad mēs nedrīkstam tērēt laiku, mums ir jāiet uz priekšu, jo šis klonēšanas elements ir vēl viens papildu elements, kas apdrauda mūsu sadarbības starp institūcijām, jo Tas ir tāds izaicinājums, kas ir vērsts ne tikai mūsu institūcijām, bet arī visam šim procesam. Un pa, sakarā ar šo klonēšanu mums ir jāpauž, mūsu pozīcija ir jāizliedz šī šo klonēto dzīvnieku un viņu pēcteču gaļas pārdošana. Paldies Lepāžas kundzei, tālāk Stīvensona kungs no ECR grupas. Vienu minūte. Madam. Priekšsēdētājs kundze pēc diviem smagiem darba gadiem viss ir sabrucis. Jo mēs nespējam vienoties par klonēšanas jautājumu. Visā samierināšanās procesā es brīdināju, ka kompromisa nepieņemšana novedīs pie sabrukuma. Tagad mēs esam atgriezušies izejas stāvoklī, un mēs esam zaudējuši daudz iespējamo likumdošanu. Protams, samierināšanās mehānisms ir ļoti derīgs, taču tas kļūst absurds, ja dalībnieki nav gatavi vest sarunas un iet uz kompromisiem. Ja parlaments nebūtu tik neelastīgāks, tad mums būtu daudz labāki likumi. Tagad mēs atkrītam uz 97. gada regulu, kas ir pilnīgi novecojusi. Eiropas parlaments vēlas parādīt, ka tas ir varens un var lepoties ar Lisabonas lēmumu, tad es domāju, šis tests ir zaudēts. Komisijai tagad jāveido atsevišķa likumdošana par šiem jautājumiem. Es ceru, ka mēs mācīsimies no kļūdām un sapratīsim, ka cieši Eiropas cilvēki, ja mēs nespējam vienoties par šādiem jautājumiem. Paldies Stevenson kungam, zaļo vārdā Štais kungs. Paldies! Domāju, ka Lainen kungs ļoti labi norādīja, ka mēs esam krustceļos. No vienas puses ir lauksaimnieku un gaļas ražotāju intereses, no otras puses patērētāju intereses. Tā ir pamat problēma. Un mēs esam parlamentā kopā ar referentu cienījušies Mēs tiešām nopietni strādājām. Mēs centāmies būt elastīgi, mēs centāmies piekāpties, bet nekad nepietika. Mēs redzējām pieeju no padomas puses, kas nebija elastīga. Dalīkungs, Beļģi patērētāji un citi mēģināja starptautiskā tirdzniecības komitejā sasniegt šī jautājuma risinājumu. Mēs dzirdējām visdažādākās runas, dažādus iemeslus, bet Karapašs kundze teica, mēs zaudējam laiku un jājautā komitejai, vai tā veidoja ātri jaunu likumu par šiem jautājumiem. Mēs apmēram zinām, kas tur varētu būt, kāda varētu būt kontūrs. Mums jādomā par klonētiem dzīvniekiem un pārtiku, kas ir ražota no tiem. Es negribu, lai šis būtu tāds mūžīgi risināmais jautājums. Mēs negribam to stiept garumā un atstāt nākošajam parlamentam. Šim pašam parlamentam šis jautājums ir jāpabeidz. Paldies tās kungam. Goja grupas vārdā Liotārda. Paldies. Es eh, sākumā gribētu teikt eh, visiem kolēģiem Eiropas parlamentā par to, ka viņi vienbalsīgi atbalstīja uh, to mandātu, kas man bija sarunās. Es arī abrīnoju Ungārijas uh, um, pārstāvi, viņi patiešām arī mēģināja visu panākt, un es arī zinu, ka komisārs dalī, darīja visu, ko spēja. Jā, ļoti žēl, ka mēs attiecībā uz klonētajiem produktiem nevarējām vienoties. Patērētāji uh, ar nemaz paši sev nemanot uh, var uh, ēst klonēts produktus, kaut arī 77% uh, no Eiropas iedzīvotiem to nevēlas. Padomu teica, ka tikai klonēšana ir jāizliedz. Tā ir tā kā tāda simboliska politika, ir runa par aizliegumu arī nākamajām paudzēm. Klonētie dzīvnieki, uh, jā, uh, no viņiem nevar taisīt nekādu hamburgeru, un tas nemaz nebūtu uh, bijis tik uh, grūti īstenībā vienoties. Komisija un padomu saka, ka uh, nevar vienkārši visu aizliet, jo Pasaules tirdzniecības organizācija, uh, tur jau ir izstrādāta aizliegumi. Uh, arī citu kolēģi Eiros parlamentā teikuši, ka tas jau uzsāktu tādu kā tirniecības karu. Cik liels bija mans pārsteigums, kad es eh, saņēmu padomis eh, tādu slepenu iekšēju dokumentu, kurā ļoti skaidri rakstīts, to ir rakstījis eh, padomis juridiskās dienests, ka, ja ir aizliekums, ja būs aizliekums tad eh, šāds aizliegums ir eh, ļoti skaidri eh, teikts, ka šie klotē produkti PTO kontekstā, kā tur ir iespēja klonēt, un tad, ja patērē tirniecības sakarā, patērētāja, patērētāja ir aizsardzības sakarā, to varētu aizliet. Gribētu pajautāt, vai tad viss dekāsīs pazīst šo dokumentu, padomas dokumentu, un uh, Uh, kādēļ vienmēr tika izmantot šis tirniecības kara arguments, kādēļ Eiropas parlamentā nav bijusi vienošanās. Es labprāt uzzinātu patiesos iemeslus, kādēļ nav bijusi panākta vienošanās. Ja šis dokuments nav bijis zināms, ja dalībvalsts to nezināja, tad tas būtu skandāls. Ja šis dokuments būtu bijis zināms, tad vienkārši tika izmantot nepareizi argumenti. Daliekungs pilsoņi gaida jūsu rīcību, un es domāju, ka drīz vajadzētu būt patiesai likumdošanas iniciatīvai. Jūs zināt, ka arī turpmāk es eh, ar jums sadarbošos, un esmu pārliecināta, ka mēs uh, vienosimies. Es došu šo dokumentu padomē intervention. Paldies, es saprotu, ka jūs bijāt referente arī, tāpēc es ļāvu nedaudz ilgāk. Lepāža kundze. To, ko teica Liotārs kundzes, ir kaut kas neticams, tāpēc es gribēju tikai pasvītrot vēl vienu lietu. Es gribēju uzdot komisijai jautājumu par to, kas, kam ir šis dokuments. Mēs teicām, mums stāstīja, ka te būs karš ar pasaules tirzniecības organizāciju. Un tagad mēs dzirdam kaut ko pilnīgi pretēju. Es domāju, ka tas ir politisks jautājums. Priekšstādātāji, es domāju, ka jūs uzdevāt šo jautājumu runātājai, bet izrādās, ka referentei. Jebkurā gadījumā es došu vārdu Rosī kungam viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka padome ir pašpējis pati sevi pilsoņu pārstāvi taču ir uh, tie, ko pilsoņi ir demokrātiski ievēlējuši. Parlaments uh, gan komitejas sēdēs, gan uh, plenārsēdē vienmēr ir teicis, kā jāklonēt izcelsmes gādi, ja to nedrīkst cilvēki izmantot un ēst. Un padomē tas ir jāpieņem. Padome ir atbildīga par šo negatīvo lēmumu Tas attiecas arī uz uzņēmumiem. Padome vienkārši nepieļāva risinājumu. Padome no vienas puses saka, jā, mums viss ir jāliberalizē, bet no otras puses tā saka, ka nedrīkst vairs rakstīt, eh, kur tas ir ražots, un eh, šeit it kā netiek, mm, nav vēlama eh, informācija patērētājiem, proti nedrīkstot norādīt, kur ir ražots kāds produkts, tā ir padomas nostāja. Tas ir labi, ko jūs teicāt, eh, kā padoms pārstāvi, bet mums bija tas gods, eh, ka mēs varējām noraidīt to šantāžu, ko padoma šeit ir eh, izvirzējusi. Mums bija drosme un mēs uzdrošinājāmies neatkāpties. Tas ir punkts, kas, ko mūsu cilvēki tiešām uzskata patiešām par ļoti nozīmīgu. Tagad vārds ir Līzes kungam uz divām minūtēm. Paldies priekšādātājiem! Padoms priekšsēdētājs kundze, komisāra Dalīkungs, eh, kolēģis un kolēģi, mēs visi esam vīlušies, tas ir skaidrs, bet es domāju, ka atbildība nebija delegācijām sarunu vešanā no Eiropas parlamenta puses, un es personīgi gribēju teikt, ka klātesošais komisārs un klātesošā ministrie arī nenes šo atbildību. Tas īstenībā bija padomes citi pārstāvji un komisijas citi pārstāvji, kas uh, izrādīja tādu kā pa pakļāvību trešajām uh, valstīm, un uh, tas viss tas kā netika izdiskutēts. Piemēram, komisārs De Guhta kungs un arī citi uh, ministriju pārstāvi, piemēram, no Vācijas puses, no ekonomikas ministrijas. Uh, tur uh, viņi iztēlojas tādus šausmu scenārijus par tirniecības kāru, kas būtu lielāki nekā banānu karš un daudz citas lietas tika piesauktas, bet es domāju, tas saturiski nebija viss pamatots. Man bija tās eh, lielais prieks vakar tikties ar eh, Amerikāņu ASV vēstnieku pārstāvjiem, eh, un viņš speciāli atbrauca uz Strasbūru un vēsot ar mani runāja par pārtiks produktu politiku. Uh, lai par šo problēmu diskutētu, viņi ieradās, un argumenti no ASV pārstāvjiem nebija tādi īsti pārliecināti. Tik ļoti pārliecinoši, ka, ka mums tur nebūtu varējis iespējams, nebūtu iespējams atrast risinājumus. Gribēju, es viņiem jautāju, kā viņi, ko viņi par to domā, un nemaz nebija tā, ka mēs nebūtu panākuši ar ASV vienošanos, tikai mēs to vēlētos. Kas mani īpaši pārsteidza, tas bija. Uh, ka man ASV pārstāv iedeva šo dokumentu. Tur ir uzskaitīti marķējumi, kāda pastāv ASV. Piemēram, ASV ir tāds noteikums, ka māto gaļu un aknu desu, piemēram, un, vai arī hamburgeru iepakojumu. Tur ir rakstīts, no kurienes nāk gaļa hamburgeram. Kā gan vienlaikus var runāt par cīnītības karu, ja mēs uh, uh, gribam marķējumu klonētai gaļai un pēciešu gaļai, un uh, nevar jau vienkārši pateikt, jā, nu mēs jau to nevaram darīt, jo amerikāņi to nē. Un es gribētu to, lai komisija uh, to paņemtu par pamatu, lai izstrādātu jaunu priekšlikumu. Un arī attiecībā pret trešajām valstīm mēs kaut ko vēlēsim, mēs to varēsim panākt. Paldies! Makavena kungs, jūs runājāt par to, ka nevajadzētu kādu vainot. Es domāju, ka mums jābūt godīgiem. Protams, ka mums nevajadzētu ēst klonētu pārtiku, bet neviens jau nēdīs klonētu pārtiku. Nākošais jautājums bija jūsu nespēja darboties uh, la, tajā laukā, kur tika runāts par embriju un dzīvnieku sēklas ieviešanu, spermas ieviešanu. Komisāra kungs, vai tad nav tā, ka mums ir likumi, kas aizliedz tirgu izvietot produktus no roņiem, no mājdzīvnieku kažokiem? Kāpēc mums nevarētu būt likums, kas neļauj Eiropas Savienības tirgu izvietot pra produktus, kuru izcelsme ir saistīta ar klonēšanu. Tas nav jautājums par Pasaules tirdzniecības organizāciju, tas ir politiskās gribas jautājums. Un tieši tas ir nepieciešams, lai mēs varētu vienoties. Paldies! Paldies Makavanas kundzei, Rozbeks kundze. Paldies! Ļoti daudz darba tika ielikts šajā darbā gribētu pateikties, taču ir nesaskaņas runājot par pārtiku no klonētiem dzīvniekiem. Es nāku no valsts, kur klonēšana ir aizliegta, taču mēs saņemam produktus pa, tā teikt, aizmugurs durvīm, un to nevajadzētu aizmirst. Mēs gribam pilnīgu caurskatāmību, runājot par cukuru un bankām un daudz ko citu, bet šajā laukā mēs runājam par daudz ko, par antibiotikām un krāsvielām, ko patērētāji nespēja atpazīt. Tātad mēs vēlamies, lai pārtika būtu pēc iespējas dabiska, lai mēs varētu parūpēties par mūsu iedzīvotājiem un mūsu dzīvniekiem, un tāpēc mums jābūt daudz atbildīgākiem mūsu bērnu priekšā. Paldies! Hasi kundze, pusotra minūte. Cienījamie kolēģi, ir ļoti žēl, ka šis rīkojuma priekšlikums eh, netika pieņemts. Es eh, piekrītu kolēģiem, kur teica, ka uh, Tas tā ir tādēļ tā, ka komisija un uh, padome ārzemju uh, gaļas uh, ražošanai devuši prioritāti. Un tas izraisa dzīvnieku ciešanas. Parlaments savukārt ir uzklausījis Eiropas patērētājus. Šeit vairākums nevēlas klonātu gaļu. Mēs eh, visi vēlamies, lai dzīvnieki mazāk ciestu, ne jau lai viņi ciestu vairāk. Parlaments jau nav bijis neelastīgs. Eh, parlaments ir pakāpies pretī un bija gatavs arī šeit eh, nu, attiecībā uz vairākiem aizliegumiem, uz marķējumu. Uh, arī tiešām pakāpties pretī, un ir tā, ka komisijas un padomas argumenti daļai bija vienkārši meli. Mēs uzskatām, ka daļai tie bija apzināti meli. Ir eh, ļoti skaidrs, ka ilgspējīgs risinājums eh, netiks rasts, ja netiks pieņemts, ka mēs eh, principā mums ir jāaizsargā patērētāju vēlmes Eiropā. Grostec kundze, divas minūtes. Paldies, priekšsādātāji. Man ir tāda īpatnēja doma. Tad, kad mēs runājam par patērētāju aizsardzību, tad ļoti bieži šis izaicinājums nāk no kādiem atsevišķiem individiem, kas aizstāv savas personiskās intereses. Runājot par šīm sarunām, ir tīpaši, ja tās notiek ļoti agri no rīta. Šeit mēs ļoti bieži iegūstam maldinošu iespaidu, un Mēs runājam par jauniem priekšlikumiem, bet ir nepieciešama arī jauna metode, lai pārskatītu attiecīgās likumdošanas aktus. Mēs, piemēram, runājam par nanomateriāliem, kas ir ļoti aktuāls jautājums. Mēs nevaram pieņemt to, ka netiek kontrolēts nekādas klonēšanas metodas, tehnoloģijas, un šie pārtiks produkti pēc tam nonāk cilvēku patēriņā. Šai ziņā mums parlamentā ir jāatbalsta doma, ka patērētājiem noteikti jāsaņem informācija par to, ka pārtiks produkts ir nācis no klonēta dzīvnieka vai arī no tā pēcnācēja. Tas viss ir jāliek uz marķējumu. Un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka komisārs Dalī arī varēs apskrējot mums šo jautājumu, ka varēs arī atbildēt uz daudziem jautājumiem, kas nav atbildēti šodien. Mums obligāti jānodrošina izsakojamība. Patērētājiem noteikti ir jābūt iespēja izvēlēties apzinātā, apzinīgā veidā. Mēs uh, gribam darboties saskaņā ar sabiedrības domas prasībām. Es zinu, komisāra kungs, ka jūs gribat eh, iziet ārā no šīs bloķējāšās situācijas. Mēs esam gatavi jums palīdzēt. Mums ir jādod lielākas garantijas eh, patērētājiem, bet arī attiecīgai rūpniecības nozare. Mums ir nepieciešams rīkoties pēc iespējas ātrāk, lai mēs varētu atrisināt šo jautājumu. Paldies, Grostets kundzei, tālāk Arsenis eh, kungs, viena minūte. Paldies, godājumai komisāru, padomas pārstāvi. Es nebūšu tik diplomātisks. Jūs piedāvājāt aizliegt izmantot produktus, kas nāk no klonētiem dzīvniekiem, bet neviens tādu pārtiku nemaz nevar nopirkt. Klonēti dzīvnieki ir ļoti dārgi, šādas pārtikā lietot ir ļoti dārgi. Ko mēs lietosim uzturāt, tad tie būs pēcnācēji. Tad mums vajadzētu attiecināt šo liegumu uz pēcnācējiem. Tur vajadzētu marķēt. Bet eh, sarunas nebija produktīvas, jūs cīnījāties pret eh, marķējumu informāciju attiecībā uz pēcnācējiem, un tas bija minimālais kopsaucējs sarunās ar padomi lai mēs varētu panākt kādu vienošanos. Lūdzu, ieklausieties šīs institūcijas domās un atgriezties atpakaļ ar saprātīgu priekšlikumu. Paldies, Arsenis kungs, tālāk. Šelnārta kungs, pusotras minūtes. Paldies priekšādātāja komisāra kungs, dāmas un kungi, es arī ļoti nožēloju to, kā sarunas ir izgāzušās, it īpaši ņemot vērā to, ka mums vēl gadiem būs jāgaida, lai rastu risinājumu, piemēram, kā tā tapieties ar nanotehnoloģiju, pārtiks produktu vai ne produktiem no trešajām valstīm, kas līdz šim Eiropā nav pazīstami. Un tas bija arī tā, ka klonēšanas uzsākšana un tās iekļaušana šajā likumdošanā bija tagad tāda uh, cilpa vai lamata. Un kā mēs šeit diskutējam, mēs diskutējam tādā līmenī, godīgi jāsaka, tas jau vairs nemaz nav cilvēku cie, cienīgi. Visu nakti, visi diskutēs priekš un apakaļ, neviens negrib atkāpties, un beig beigās viss izgāzās ļoti neveiksmīgi. Bet uh, atļausiet man pateikt vienu lietu. Mēs šeit runājām par ļoti daudzām lietām un par likumdošanu. Mēs jau par uh, gēnu tehnoloģiju uh, esam izmantojuši tādu pašu stratēģiju. Mēs nevēlējamies gēnu tehnoloģiju. Mēs uh, latiņu pacēlām ļoti augstu un uh, robežu vērtības pacēlām. Kas galā iznāca, ka tehnika attīstījās tādā veidā, ka pat visi samākie standarti. Uh, netika eh, izpildīta. Un gribētu arī teikt, ka mēs jau klātiem dzīvniekiem nerunājam tādēļ, ja netiktu uh, izpildīts dzīvnieku labturības, eh, labklājības uh, kritērijas. Es esmu parunājis ar zinātniekiem, uh, tehnika attīstīsies un šis aspekts vairs nedarbosies. Tāds principiāls aizliekums. Uh, dzīvnieku klonēšanai. Es domāju, ka zinātniskā attīstība tā kā tā ļoti apšaubām mums daudz vairāk par to būs jārunās, kāda pamata mums ir jārada, lai mēs radītu patiešām tādus kārtīgus noteikumus, un lai nemēģinātu ar likuma palīdzību vienkārši aizkavēt kaut kādu notiekumu attīstību. Paldies, Nehard kungs. Tagad vārds Sarbu kun, kundzē. Paldies, priekšēdētāji. Vispirms es gribētu uh, izteikt eh, savu vilšanos par to, ka šīs sarunas nebeidzās veiksmīgi. Mēs jau esam mēnešiem strādājuši pat gadiem, un rezultāts patiešām nav apmierinošs. Tādēļ, ka ļoti daudzos eh, jautājumos mēs varējām vienoties, un referente patiešām ir pelnījusi mūsu atbalstu, cieņu un abrīnu. Tagad runāšu par uh, pārtiks produktiem no klonētiem dzīvniekiem un pēcnācējiem. Eiropas parlamentam taisnība neatkāpjoties. Mēs pārstāvam Eiropas pilsoņu vēlmi atsakoties uh, ielaist pārtiks produktu eh, ķēdē klonētus dzīvniekus un viņu pēctečus. Un padomu nav ņēmusi vērā šīs pamatotās bažas, padomes eh, priekšlikumu mēs varējām akceptēt, bet mēs nevarējām apgalvot, ka šeit patiešām ir ņemtas vērā pilsoņu intereses, jo pilsoņi nevēlas ēst klonētu dzīvnieku izcelsmes pārtika produktus. Un tādā veidā viņi nonāktu uz cilvēku galda un nebūtu arī tāda skaidra marķējuma. Gribētu paraudzīties nākotnē, gribētu atgādināt komisijai eh, tās pienākumu, ko tā uzņēmā 2010. gada oktobrī klonošanas tehnikas Eiropas Savienībā vajadzētu aizliegt. Mums ir vajadzīga arī izsakojamības princips, kādā veidā var uh, trešo valstu materiālu pārbaudīt. Komisija atkal un atkal ir atkārtojusi, ka rīkosies, un tam visam ir jābūt iekļautam jaunajos priekšlikumos. Es uzticos tam, kā nākotnē dalība valstis lielāku uzmanību pievērsies Eiropas uh, Savienības pilsoņu vajadzības. Kardīnie kundze, paldies! Paldies! Varu atbalstīt to, ko kolēģis teikt. Es strādāju delegācijas samierināšanās procesā un varu jums teikt, ka mēs no cerības aizgājām uz niknumu un bezcerību Mēs pārstāvam 500 miljonu pilsoņu. Visi apskati, aptaujas rāda, ka pilsoņi skaļi deklarē, vismaz vairākumā, ka nevēlas nekādu klonētu pārtiku. Tātad izsekojamība un marķēšana ir absolūtais minimums. Mēs prasījām tikai minimumu. Pretējā gadījumā tas vispār būtu absurds priekšlikums. Mēģināt piemuļķot eiropiešus ar kaut kādām mazām piekāpušanām, nevajag to darīt. Neviens nemaksās simt tūkstoši izmešus par to, lai ražotu hamburgers. Mēs gribam samazināt regulāciju apjomu, bet pašreizējā situācijā mums ir nepieciešami šādi noteikumi. Tā nav kolektīva izgāšanās. Faktiski tika panākta vienošanās, taču ir radies iespējas, ka lielais bizness ir daudz svarīgāks nekā mūsu pilsoņu veselība. Tāpēc sāksim visu no jauna un jaunu attieksmi, jaunām sajūtām. Ceru, ka nākošoreiz mūsu pilsoņu vēlms tiks respektētas. Paldies Gardīnī kungam, Morkunaine Mikuliene. Priekšsēdētājs kundze, mēs visi visi varam vienoties, ka informācija ir attīstības pamatā modernajā pasaulē. Tas attiecas arī uz pārtikas produktu drošību. Mums ir nepieciešami likumi, kas regulē šo procesu, sevišķi par šādiem produktiem. Diemžēl mums nav izdevies panākt kompromisu šajā ziņā, un esam atkāpušies atpakaļ ir nepieciešams nodrošināt informācijas sabiedrībai par šiem jautājumiem. Mēs bieži vien runājam par grūtībām, kādas tas varētu radīt uzņēmējiem, tā dalību valstis vērsās pret mūsu priekšlikumu par informāciju. Tad Iznāk, ka patērētājiem nav iespējas noskaidrot, vai piens, ko viņi pērk, nenāk no klonētiem dzīvniekiem, taču tā ir tikai daļa no smagā stāsta. Mēs atveram durvis visdažādākajām tehnoloģijām agrorūpnieciskajā procesā. Es domāju, ka lēmums tiks pieņemts un šis caurums aizpildīts. Paldies, Magines kundze! Paldies, priekšsēdētājs kundzi. Vai mēs esam pārsteigti, ka mums neizdevās panākt vienošanos? Man uzreiz bija skaidrs, ka atšķirības ir pārāk lielas, un es nezinu, vai septiņos vajag sākt sēdi un visu nakti mēģināt runāt. Taču mums šis jautājums ir jāatrisina varbūt jāsadala likumi dažās daļās. Runājot par klonēšanu, tas ir ļoti jūtīgs temats, un, protams, te ir jādomā arī par dzīvniekiem. Reproduktīvā materiāla jautājums ir jānoskaidro un jāatrisina. Mums ir jāzina, kā to atrisināt fermeri Eiropā. Grib, protams, pieeja jaunajām tehnoloģijām, lai būtu produktīvāki Šeit, protams, mums arī parlamentā ir jāatrisina daži jautājumi. Visbeidzot, par Eiropas standartiem un Eiropas un pasaules standartiem. Mēs taču importējam produktus, vai tad mēs zinām, ko mēs importējam? Arī tas ir jautājums, kas ir jāatrisina. Paldies, Magines kundzei. Katenbaks kundze. Ceļamā priekšādātājs kundze, komisāra kungs. Vispirms gribēju teikt paldies komisāram par viņa veikto prevencijā. Es gribētu teikt, ka mēs īstenībā vairāk gaidījām un par klonēto materiālu gribētu teikt, uh, Mēs eh, laikam esam pavadījuši tomēr ļoti intensīvas stundas samierināšanās procedūru, un es domāju, ka es kā Eiropas iedzīvotāja pārstāve man ļoti viennozīmīga uh, pozīcija, un es arī vēlēju šo pozīciju un atbalstīju parlamentu pozīciju. Mēs kopā ar 500 miljoniem Eiropas iedzīvotāju vēlējamies ļoti skaidru marķējumu, kā minimālo risinājumu. Mēs labprāt īstenībā gribētu aizliegumu klonētiem dzīvniekiem tos izmantot uh, produktos vienalga, kā, kurā paudzē. Mēs cerējām uz jūsu atbalstu, komisār kungs. Mēs nesapratām, kādēļ padomu nebija mūsu pusē, jo es domāju, ka mēs visi esam vēlēti pārstāvi dalībvalstīs, kas eh, acīm redzot eh, kalpoja tirgumu un nevis cilvēkiem. Mēs ceram, eh, ka nākotnē jūsu lēmuma centrā būs cilvēku un nevis tirgu. Paldies, Oslimsku kungs. Frau Präsidentin! priekšsēdētāji, patērētāju aizsardzības politika ir centrāla politika, un ja mēs eh, to neīstenosim konsekventā veidā, tad mēs būsim galīgi izgāzušies šajā punktā. Ne jau patērētāji nevēlas klonēšanas tehniku, bet arī zemnieki, vairākums zemnieku, tas arī ir jāsaka. Es ceru, ka daļa no dalību valstīm um, vismaz zina, ka viņa. Uh, apzināti aizsargāja lielos ražotājus. Viss šie runāšana par tirniecības karu, to jau šodien vairāk kā uzsvēra. Tas viss bija tā tāds viltus arguments. Tikai tādēļ vien, eh, ka ir jāizstāv Eiropas dzīvnieku labturība, jo tādēļ vien vajadzēja rīkoties savādāk. Jums, es ceru, komisāra kungs, ka jūs pēc iespējas ātrāk dabūsiet pieteiksiet ritinājumu, ir nepieciešama rīkoties. Mēs aicinām jūs nevis tādēļ, ka vajadzētu mēnešiem jau gaidīt, bet tādēļ, ka vajadzētu atkal ātri ķerties pie lietas. Es uzskatu, ka klonēšanas aizliegums var būt tikai viens solis. Mums ir jāpastāv uz to, ka vajadzētu būt noregulējumam arī pēc tičiem, jo citādi tas viss nedarbosies. Paldies eh, Hašlin kungam. Tagad Zaborskas kundze. Merci, madame la présidente. Um... Paldies, priekšādātāji. Es nevēlos meklēt vainīgo taču domāju, ka mūsu samierināšanās procesa izgāšanās ir nopietna. Klonēšana ir svarīgs jautājums un ļoti jūtīgs jautājums. Klonēšana notiek, notiek dažādi eksperimenti, daudz no tiem ir neveiksmīgi, piedzimst deformēti vai miruši zvaigžņi dzīvnieki daudz mirst īsi pēc dzimšanas, un tas, tā, tas ir viņu mokas. Tāpēc aizliegt klonētu dzīvnieku pārdošanu un viņu pēcnācēju pārnēkšanu katrā ziņā būtu iekļaujam jaunajā direktīvā. Es negribu runāt par šo jautājumu ļoti nopietni, taču signāls par to, ka dzīvnieki, kas tiek mocīti, nevar tikt nodot gaļas pārstrādēji, ir jāsūta. Paldies, Škots kungs! Paldies, priekšsēdētāji kundze! Jaunās pārtikas paveidi saistās ar radošanas metodēm, kas mainās ļoti strauji. Man ir lielas šaubas par jauno likumdošanu. Kāda ir tā saikne ar ģenetiski modificēto organismu likumdošanu, jo gal galā klonēšana tas pats vien ir? Ģenetiski modificēti organismi taču arī ir modificēti kā mēs veiksim pārbaudas, lai nodrošinātu jaunās pārtikas drošību, kādi kriteriji tiks izmantoti, kā patērētāji tiks informēti par šīs pārtikas kvalitāti un īpatnībām. Domāju, ka pastērētāji intereses ir jāizsargā un šiem produktiem ir jābūt nopietni pārstrādātiem, nopietni izpētītiem, tāpēc izsekojamība ir ārkārtīgi svarīga, un marķēšana tikpat svarīga. Zabelas kundze. Es domāju, ka šis ir jautājums par pilsoņu un patērētāju informāciju. Ja informācija pastāv, tad viss ir kārtībā, un tieši šeit mums radās problēmas. Kad cilvēks redz, ka ir spēcīga reakcija pret produktiem, derivātiem, mums ir kā likumdevējiem jārīkojās. Mums ir jāklaus, jāieklausās sabiedriskajā domā. Informācija un caurskatāmība ir ļoti svarīgs, lai mēs varētu šo procesu pabeigt. Paldies Zavēlas kungam. Līdz ar to mēs esam pabeiguši brīvo mikrofonu, un tagad es došu vārdu dalīkungam no komisijas puses. Paldies! priekšsēdētājs kundze. Es ļoti uzmanīgi atzīmēju visus viedokļus, kas izskanēja šīs diskusijas laikā. Es gribētu pateikties godājumiem deputātiem par paustajiem viedokļiem un vēlreiz gribētu paust pārliecību, ka komisija strādās ar parlamentu, ar dalībvalstīm, ar visām interesētajām pusēm, lai virzītos uz kopīgo mērķi, turklāt pēc iespējas ātrāk, lai mēs varētu uh, virzīt abus priekšlikumus, gan par jauno pārtiku, gan par klonēšanu. Šeit gribētu pasvītrot, ka tā nostāja, ko atbalstīja komisija, samierināšanās eh, sanāksmes laikā bija eh, šāda. Kā jau es teicu, mēs uzskatījām, ka jebkurš risinājums vai jebkāds kompromiss kas tiek panākts, tam ir jābūt tādam, ko var īstenot. Tam ir jābūt pamatotam, tam ir jābūt proporcionālam. Un lai arī, ko mēs visi negribētu, un es esmu atbildīgs arī par patērētājiem, tad esmu vienmēr atbalstījis informācijas sniegšanu patērētājiem, bet eh, tomēr tam ir jābūt pamatotam ar pierādījumiem. Mums ir jāizstrādā ietekmes izvērtējums, un tas tāda bija mūsu nostāja. Mēs nekad neesam bijuši pret, mēs nekad neesam teikuši, ka mēs esam pret marķēšanu, bet no otras puses mēs vienmēr esam apgalvojuši, ka jebkurš lēmums, ko mēs pieņemsim, tas ir jāizvērtē, proti, kā tas ietekmēs mūsu iedzīvotājs, gan patērētājs, gan ražotājs. Es joprojām atbalstu šādu pozīciju. Komisijas dienesti un es personīgi mēs strādāsim ar šo uzdevumu, veltīsim enerģiju Un es gribētu visiem teikt, īpaši Staiskungam, ka es nekādā gadījumā neatlieku uz vēlāku laiku tos lēmumus, kas ir jāpieņem jau šodien. Paldies, Dalīkungam! Un tālāk no padomes puses nevis Gorī kundze, bet viņas pārstāvs, jo Gorī kundze ir problēmas ar balsi. Tisztelt képviselők! priekšsēdētā komisija, dāmas un kungi. Paldies par eh, šīm debatēm eh, padomes eh, vārdā. Es vēlos sirsnīgi pateikties par komentāriem, kas patiešām mūs atbalstīja un kas pierāda to, ka mūsu centieni ir bijuši ļoti vērtīgi. Paldies par to, ka augstu vērtējāt mūsu paveikto. Mēs atbalstam arī faktu, ka Mm, samierināšanās laikā tie argumenti, kas tika tur izteikti, arī šeit izskanēja, bet mēs eh, vēlamies arī norādīt tos priekšlikums vai komentārus, kā prezidentūra vai Ungārijas Eiropas Savienības prezidentūra nav bijuši pietiekami atklātas vai ka mēs esot ņēmuši vērā noteiktu interešu grupu vēlmes, ko saka Lisabonas līgums Tas uh, sniedz uh, pamatu tam, ka mūsu kopīga atbildība kļuvusi lielāka, un šādā izpratnē mēs arī rīkojamies Lisabonas līguma garā. Mēs nevarējām panākt vienošanos, tā ir taisnība. Tas nozīmē, ka katrs produkts var nonākt uz mūsu galda. Tas īstenībā ir daudz sliktāk nekā tas, kas bija pēdējais mūsu eh, priekšlikums. Kāds bija mūsu pēdējais priekšlikums? Uh, Eh, aizliegt eh, tādus produktus, kas eh, būtu no klonētiem dzīvniekiem vai viņu pēctečiem, kas attiecas uz marķējumu un caurskatāmību. Ir, piemēram, ir, mums runa ir par salāmī, cik daudz komponenti ir salāmī, cik daudz sastāvdaļas. Ja mēs raugāmies, kā ir veidojusies cena, un uh, kas vispār ir pamatoti un uh, racionāli. Ko teica Lietārdas kundze? Tas, ko jūs citējāt, tas bija padomas iekšējais dokuments. Padome, un, protams, arī darīja valstis uh, pazina šo iekšējo dokumentu, un tas mums palīdzēja veidot mūsu viedokli Jūs eh, citējāt vienu teikumu no šī dokumenta bez konteksta, bet jūs neteicāt, ka šie dokumenta secinājumi parāda, ka pastāv risks, kas attiecas uz eh, atbilstību PTO noteikumiem, to jūs, protams, neteicāt. Un eh, secinājumo šajā padomas dokumentā tiek arī noteikts, ka mārķējumam arī ir nozīme. Tā bija daļa no mūsu priekšlikuma bet mēs uzskatām, ka mums patiešām ir jāiet kopā uz priekšu, ka mums ir jāspēr vēl tālāk soļi, un mēs ceram, ka pateicoties pētniecībai, tiks uh, stiprināta pārtiks produktu drošība. Es ļoti priecājos, ka uh, komisāra kungs dalī mums visiem ir solījis, ka būs jauns uh, priekšlikums par klonētiem produktiem pa ģēmo Priekšādās kungs, paldies par uzmanību. Ah, un pašās beigās pie tēlas kungs, kas bija mūsu samierināšanās sarunu komisijas vadītājs. Io penso che da tutti gli interventi. Paldies priekšādātā. Es domāju, ka pēc visa, ko mēs uzklausījām, ko kolēģi teica, kuriem es ļoti gribētu visiem pateikties, arī referents kundzē. Un es arī esmu lasījis un dzirdējis, ka uh, referenti ir šeit ļoti daudz dokumentus iekļāvusi. Un tas skaidri arī parāda, ka tas viss nebūtu izraisījis tirdzniecības karu. Tas viss parāda, un saku to pilnīgi bez jebkāda provokatīva nodoma, ka nebija tāda kolektīva izgāšanās. Tā bija īļa izgāšanās, bet šī izgāšanās attiecas tikai vien, uz vienu daļu no sarunu procesa dalībniekiem. Tālāk par marķējumu, par uh, lielopu gaļu, par klonētiem dzīvniekiem un pat ne pēctečiem. Jūs jau nevarat teikt, ka tur nebija iespējams panākt labu vienošanos. Es domāju, ka vienkārši vajadzētu būt tādiem pieticīgākiem un godīgiem. Valdībām ir uh, jāapzinās, ko tās vēlas. Ir parlamenta nostāja, ir pilsoņu nostāja, klonētu dzīvnieku produktu marķējums, un viņa pēcieši marķējums, tas ir tā minimālā prasība. E, valdībām taču ir jāstrādā, viņiem ir jāsadarbojas savā darbā, lai varētu sasniegt šos minimālos standartus. Darīja kungs, es zinu, ka jūs, jums ir laba griba. izstrādājiet un iesniedziet mums kaut ko jaunu, lai mēs varētu panākt vienošanos par klonētu dzīvnieku produktiem. Mēs, protams, turpināsim strādāt pie tā visa ar uh, nanomateriāliem. Ja tur nebūs runa par klonēšanu, tad būs vienkāršāk vienoties. Uh, pēdējais punkts. Jūs visi pieņēmāt zināšanai, ka Eiropas parlaments bija vienots savā nostājā. Proti, mēs visi bijām vienoti, patiešām visi. Ja mēs paraugāmies 36 grādus ap sevi, mēs jūs redzētu, cik vienoti mēs bijām. Mums nekad nevajadzētu vairāk uh, kļūdīties un pieņemt, ka mēs esam sašķelti. Ja runa ir par uh, patērētāju veselību, mēs esam vienoti. Paldies, Stāsts kungs, par kārtību. Daudzos gadījumos diskusijā de Huhts attieksme Lepāža prasīja dalīkungu, vai viņš zināja par padomes juridisko viedokli. Dalīkungs, jūs atbildējat mūsu jautājumus, bet jūs neatbildējāt šo vissvarīgāko jautājumu. Vienošanās trūkums komisijā arī varbūt ir nopietns. De Guhta kungs liekas. Nāk šeit ar nepareiziem argumentiem. Kādi ir komisāra viedokļi? Komisija jau ir runājusi, saka priekšsēdētāja domāju, ka komisija jau atbildēja šo jautājumu, ja komisārs vēlas vēl ko teikt. Protams, viņš to varētu darīt kaut kad vēlāk, bet ja mums ir jāsaka nākošā diskusija. Paldies! The uh, next item on the agenda is the Nākošais jautājums ir mutiskais jautājums par mazās uzņēmējdarbības akta pārskatīšanu.